Please, colleagues. Sorry, colleagues. Will you please take place to... Lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu. Pulkstens rāda desmit. Ten o'clock. Vai pat jau pāri desmitiem. sā, sāksim darbu ar savu pirmo darbu kārtības daļu. Tad sāksim darbu. Es pastāstīšu, ko runājam koordinātoru sanāksmēm. Sākšu ar paziņojumiem. Pirmkārt, darba kārtības projekts. Darba kārtībā ir punkts par pilsoņu iniciatīvu komisijas priekšlikumu noteikt 2013. kā Eiropas pilsoņu gadu. Ir arī darba kārtības punkti par misijām uz Berlīni un Buharesti. Tad ir vēl virkne lūgumu rakstu par atomelektrostacijām, kuras ir nepieciešams apspriest. Darba laikā izskatīsim šos punktus. Hafner kungs, Debrun kungs ir, um, kundze atvainojos, ir atsūtījuši atvainošanos, viņi nevarēs piedalīties veselības stāvokļa dēļ. Un tā sakarā ar transporta problēmām arī kolēģi nevarēs ierasties ātrāk kā bez 15.11. Viņi vēlas izteikties arī par Valjana ziņojumu un iesniegs savus komentārus rakstveidā. Iturgai kungs ir lūdzis uh, at atlikt 18. punktu izskatīšanu. Tātad tas vairāk nav iekļauts darba kārtībā. Kas attiec uz valienu mm, ziņojumu, tad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. janvāris, bet koordinātoru un ēnu referentu tikšanās ir paredzēta otrdien Strasbūrā lūgumrakstu iesniedzēju ierašanās pie atbilstošajiem darba kārtības punktiem ir paredzēta. Tātad, ja nav citu nekādu iebildumu, tad strādāsim pēc šīs darba kārtības. Paldies! Mums ir 21. un 22. novembra sanāksmes protokols. Vai ir kādi iebildumi? Nē, nav. Paldies. Tādā gadījumā protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Tātad 21. 22. novembris. Neaizmirstiet par uh, sanāksmi 23. datumā pušķetros. Uh, Pagājušajā nedēļā jūs eh, saņēmāt eh, lūgumu par eh, vienu no par lūguma, 8, lūguma raksta 803 2006. gads atkārtoto atvēršanu ir saņemts iebildums no Iturgāju kunga. Viņš uzskatīja, ka šajā paziņojumā nekā jauna nav. Koordinātoru sanāksmē šo apspriedām, par, uh, apspriedām jautājumu par atkārtotu šī lūgumraksta atvēršanu un informēšu jūs par rezultātiem, kad būsim nonākuši pie si, šī ziņojuma par koordinātoru sanāksmi. Ir vēl viens jautājums. Nu, tas ir arī pieejams kolēģiem. Tas ir ziņojums par sabiedrības līdzdalību. Citiem vārdiem sakot, informācijas sistēmām, kas nepieciešams, lai veicinātu pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību Tas ir ļoti interesants dokuments, un tāpēc tas iesniegts informācijai. Un tāpēc domāju, ka komitejas uh, locekļiem ir vērts ar to iepazīties. Un tas varētu palīdzēt uzlabot arī lūgumrakstu komitejas darbu, palielinot pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību. Koordinātoru lēmumi. Sestais darba kārtības punkts. Mēs uh, spriedām par ziņojumu sadalīšanu un par turpmāko darbu. Un koordinātori vienojās par 2011. gadu uh, gada, ziņo, gada pārskata ziņojums par 2011. gadu ECR grupa. Pilsonība, ALDE grupai un pārējie trīs um, ziņojumi par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu, par uh, jautājumiem, kas satrauc Eiropas pilsoņus, IMCO un uh, par um, Eiropas Savienības uh, ūdens politiku vidas komitejai. Mēs uh, izmantosim rotācijas sistēmu. Un tās ir nākamās grupas, kas bija iekļautas sarakstā, lai saņemtu šos ziņojumus. Uh, Eiropas Savienības pie, pilsoņu iniciatīva AFCO priekšsētājs eh, vēlējās piedalīties sanāksmē 26. datumā, kad ir paredzēts šīs debatas par gurmai ziņojumu. un tas ir saistīts ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mēs paši ar grupu vienošanos esam iesnieguši virkni grozījumu, kas ir nosūtīti referentam. Tas arī būtu viss par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Jūs esat visi laipni aicināti piedalīties apkaus sanāksme, lai uzturētu un darītu zinām mūsu komitejas viedokli. Kas attiec uz Eiropas pilsoņu iniciatīvām? Eh, šajā gadījumā mums ir savi viedokļi, kas nesakrīt ar eh, konstitucionālo tiesību komiteju. Um, Boston kungs eh, ar citu koordinātoru arī atbalstu uzstājās par iniciatīvu, lai saņemtu politisko atbalstu koordinātoru viedoklim AFCO komitejā. Uh, lai mēs varētu vienoties pirms debatas, kas, debatēm, kas ir paredzētas 28. datumā. Tātad nākamajā nedēļā notiks sanāksme un paredzētas 17. datumā Strasbūrā, tātad darba grupas sanāksme. Nākamais tika uh, izdalīts kopsavilkums par uh, faktiem un skaitļiem par lūgumrakstu iesniedzējiem, kas piedalījās sanāksmē un arī procentālo daudzumu, kādas eh, kompensācijas viņiem paredzētas. Un eh, mums tas ir derīgs, noderīgs informācijas avots. Mums jāzina, cik daudz lūgumrakstu iesniedzēji ir ieradušies. Eh, tika izteikts viedoklis, ka nepieciešams pātrināt laika grafiku. saistībā ar Eiropas gadu par neredzīgajiem. Tas vēl nav, šis jautājums vēl nav iekļauts darba kārtībā. Un šeit vēl tikai veidojas viedoklis eh, par to, cik tas ir steidzami. Ir eh, direktīva par eh, cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tātad eh, šis jautājums ir jāiekļauj darba kārtībā pēc iespējas ātrāk, un kā priekšsēdētāja es par to runāšu parlamenta birojā, lai nodrošinātu, ka šis jautājums tiek pēc iespējas ātrāk iekļauts darba kārtībā. Tātad šie bija tie jautājumi, kas tika apspriesti koordinātoru sanāksmē šorīt no rīta. Ja neviens nevēlas komentēt par koordinātoru sanāksmes rezultātiem, tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Nākamais ir septītais darba kārtības punkts. Un tas ir Valēna ziņojums. Un es tūlīt došu vārdu referentei. Pirmajā viedokļa apmaiņā par uh, Eiropas Savienības pilsoņu, eh, pilsonības ziņojumu. Es esmu rūpīgi uzklausījusi visus priekšlikumus un komentārus, un esmu mēģinājusi iekļaut tos arī ziņojumā. Es tagad eh, runāšu par galvenajiem jautājumiem, kas, uz ko tika vērsta mana uzmanība un ko kolēģi man norādīja. Pirmkārt, Ja skatāmies šo ziņojumu no brīvas pārvietošanās direktīvas viedokļa. Tā izstājusies spēkā pirms septiņiem gadiem, un joprojām pastāv daudz problēmas saistībā ar tās īstenošanu. Lielākā daļa sūdzība ir par iebraukšanas uzturēšanās tiesībām, uzturēšanās atļauju derīgumu, pastāvīgas uzturēšanās tiesībām, ģimenes locekļu tiesībām. Un šajā ziņojumā es vēlreiz izsaku lūgumu, ka Eiropas komisijai būtu jānodrošina, lai dalība valsts transponētu un īstenotu šo direktīvu pareizi, pilnībā izmantojot tās sniegtās iespējas. Un nepieciešamības gadījumā komisijai jāierosina pārkāpuma procedūras. Es aicinu dalību valsts arī likvidēt gan juridiskās, gan praktiskās barjeras šķēršļus eh, pilsoņu brīvai pārvietošanās iespējai un arī vienkāršot administratīvās procedūras. Pilsonības eh, jēdziens kļūst sarežģīts runājot par Romu iedzīvotājiem. Ja atceramies eh, Romu izraidīšanu, ko veids Francijas iestādes. Tie ir uh, brīvas pārvietošanās direktīvas pārkāpumi. Saskaņā ar šo direktīvu ierobežojumi pamatojoties uz uh, sabiedrības politiku, sabiedrības drošību var tik noteikti tikai tādā gadījumā, uh, tikai balstoties uz cilvēka, konkrētā cilvēka rīcību, bet nepieļaujot diskrimināciju un līdzekļu trūkumu nevar izmantot kā pamatojumu, lai izraidītu cilvēkus. Tas ir 16. apsvērumu punkts direktīvā. Šeit ir runāts arī par Romu integrācijas veicināšanu atbilstoši 2011. gada mārta parlamenta rezolūcijai par jaunu stratēģiju attiecībā pret eh, Romu integrāciju līdz 2020. gadam. Vēl viens jautājums, ko apspriedām, bija savstarpējās atzīšanas trūkums attiecībā pret uh, st, uh, cilvēku statusu Eiropas Savienībā. Uh, Dalību valstīm ir jānodrošina pārvietošanās brīvība visiem Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenēm bez jebkādas diskriminācijas dēļ dzimuma vai nacionālās piedarības. Dalību valstis tiek aicināts pilnībā īstenot otrajā un trešajā pantā direktīvā paredzētās tiesības uh, un šīs tiesības ir jātiecina arī uz reģistrētajām partnerattiecībām ja uh, Eiropas uh, Savienības pilsonim ir šādas uh, izveidojušās partnera attiecības, un tam ir jātiec arī uz vienzimumu pāriem, atkal nepieļaujot nekādu diskrimināciju un cienot, ievērojot uh, tiesības uz privāto dzīvi. Ziņojumā ir atzinīgi vērtēts arī Eiropas komisijas ziņojums par Eiropas uh, pamatiesību hārtas piemērošanu. Nu, Ir jānodrošina, lai pamatiesības tiktu uh, pareizi īstenotas, lai cilvēki praksē varētu uz tām paļauties. Tomēr man bažas rada tas, ka e, Eiropas ombuds ir atklājis, ka 27% Eiropas iedzīvotāji nav informēti par šo hartu. Un tāpēc ir jākoncentrējas ne tikai uz hartas piemērošanu, īstenošanu, bet arī visiem uh, Uh, jaunajiem Eiropas līguma pantiem, kas attiecas uz pamattiesībām, un ir jāskaidro šīs uh, pamattiesības cilvēkiem. Es ziņojumā esmu iekļāvusi arī punktus par tiesībām uz piekļuvu dokumentiem jo ir jānodrošina maksimāla caurskatāmība visās institūcijās Eiropas Savienībā. Arī labāka piekļuve informācijai par izmeklēšanu pārkāpumu lietās, un to varētu sniegt komisija ne, neapdraudot procedūras, un sabiedrības intereses varētu būt tās, kas pamatot šādu piekļuvi. Tas attiecas gan uz veselību, gan uh, vides aizsardzību, kur pastāv nopietni riski un apdraudējumi. Visbeidzot, es atzinīgi vērtēju komisijas iniciatīvu izsludināt 2013. gadu par Eiropas pilsoņu gadu. Uh, uh, ar to tiktu atzīmēta 20. gada diena kopš jaunās pilsonības koncepcijas ieviešanas. Es ceru, ka komisija labi izmanto šo iespēju, lai pastiprinātu centienus un veicinātu pilsoņu tiesību īstenošanu. Un kā jau priekšsētāji teica, es vēlos jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. janvārs. Tas ir tas, ko šobrīd gribēju teikt. Paldies! Grazie, onorevole Valian, per il suo intervento. Paldies Valjāns kundzei par ievadu, kas tika sniegts. Bašesku kundze tālāk. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte, doresc și eu să o felicit pe colega. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es vēlos atzinīgi izteikt kolēģei par sagatavoto ziņojumu, un ir ļoti svarīgi, ka mēs šobrīd varam pārunāt šo ziņojumu īpaši attiecinot uz eh, bulgāru un rumāņu viestrādnieku problēmām Eiropas Savienībā. Un tāpēc es vēlos norādīt arī uz astoto punktu šajā dokumentā. Parlaments atkārtoti ir aicinājis dalību valstis atkārtoti un realistiski eh, pārbaudīt situāciju darba tirgu. Valjans kundze ziņojumā mēs kopā ar kol kolēģiem Ungenu un Marinesku jau no 11. gada septembra uzsākām iniciatīvu attiecībā uz nacionālo stratēģiju īstenošanu par Romu tautības cilvēku integrēšanu. Tad, tas attiec uz 11. un 12. punktu. Daudzām dalību valstīm e, tā sniedza solījumus, eh, komisijai iesniegt ziņojumus līdz gada beigām. Eh, tas attiec arī uz pilsoņu tiesībām Eiropas Savienībā vispār, konkrēti uz tiesībām strādāt citā dalību valstī, kas nav cilvēka mītnes valsts. Un līdz ar to es vēlētos atkārtoti paust savu, at, savu atbalstu šim ziņojumam. Paldies! Paldies. Beker kungs. Jā, paldies. Es arī vēlētos pateikt Valjāns kundzei par šo sagatavoto ziņojumu. Tas ir tiešām eh, noderīgs materiāls, eh, kas būtu pamatā mūsu tālākam darbam. Un uh, man ir dažas Eh, komentāru, kur, kur man ir eh, jāatvainojas, ka es neesmu savas idejas ja nosūtījis kolēģei. Es to vēl darīšu. Es, protams, mazliet papildināšu, pieslīpēšu un atvainojos vēlreiz, ka neesmu līdz šim iesniedzis uh, savus komentārus. Vienkārši vēlos norādīt, kādu aspektu mani nodarbina. Pirmkārt, es uzskatu, ka komisija ļoti skaidri šīs tēmas eh, praktiskos eh, satura punktus attiecībā uz Eiropas Savienību, eh, situāciju Savienībā un šķēršļu novēršanu pauž, un arī jūs savā ziņojumā ļoti labi aprakstat situāciju. Jūs nākat klajā ar labiem priekšlikumiem, kuriem es varu piekrist lielā mērā, bet tāpat laikā es uzskatu, ka ir nepieciešams uh, ziņojumā īpaši izcelt vienu no prioritātēm, respektīvi tās prioritātes, kas ir saistītas ar to, lai veidotu pilnīgu skaidru apzināšanos, ko nozīmē dzīvot kā Eiropas Savienības pilsonim. Līdz ar to es uzskatu, ka visas tēmas, kas saistīts ar šķēršļu novēršanu, tad tos tad vismaz eh, ziņojumā vajadzētu skaidru paust ar tādu ievada daļu, preambulu varbūt, ka ir ļoti nepieciešams, lai Eiropas komisija šim mērķim piešķirtu pietiekam prioritāti. Mēs šeit redzam dažādas uh, saziņas līmeņos, uh, eh, veiktu komunikāciju. Un, uh, saprotam, ka daudz šķēršļus var novērst tikai tādā kāda ir novērs lietas, bet to var izdarīt tikai tad, kad cilvēki apzinās šīs problēmas. Otra lieta. Ir šeit eh, arī zinām rīcības joma, kas saistīta ar to, ka šī Eiropas Savienības pilsonība attiecas uz cilvēkiem, eh, kas ne, eh, nedarbojas ārpus savas mītnes valsts. Šeit, piemēram, varētu runāt par iepirkšanos internetā, par mantojumu lietām, kas eh, attiecas eh, uz citas dalību valsts eh, pilsoniem. Tā kā es esmu arī pārliecināts, ka tas noteikti būtu arī noderīgi rašīt risinājums, un komisija to arī atzinīgi vērtēs. Līdz ar to es vēlos varbūt redzēt tādu precīzāku uh, definīciju un uh, kosa ziņojumu Eh, kur arī tiek runāts par šķēršļu novēršanu, jo ta, tur gan tas attiec vairāk uz cilvēkiem ar invaliditāti, bet tas tomēr ir arī saistīts ar šķēršļiem sabiedrībā. Un eh, es ceru, ka kolēģi man ļaus vēl pieslīpēt savus komentārus un eh, ie, iesniegt tad viņai šī ziņojuma uzlabošanai. Paldies! Grazie, la collega Zanoka. Paldies. Ždānoks kundze, lūdzu. Thank you, Chia. Paldies, priekšsarētāji. Arī es vēlos paust cieņu un atzinību referentei par eh, ļoti atzīstamo darbu, ko viņa ir veikusi. Pirmkārt, es vēlētos arī uzdot jautājumu. Tā kā mēs zinām, ka šis ziņojums atspoguļo arī komisijas ziņojumu par situāciju 2010. gadā. Un jūs tad 24. punktā raksta, ka mēs aicinam komisiju izstrādāt 2013. gadā jaunu ziņojumu, vai tas nebūs par vēlu? Mēs šobrīd esam tikai 12. gadā. Kāds ir pamatojums šādām lūgumam? Tā kā pilsonības gads būs 2013. Es domāju, ka būtu labi, ja e, ziņojums būtu pieejams pirms šis gads, konkrēti 13. gads sākās. Un tad uh, Jautājums par to, cik lielā mērā komisija ir iesaistījusies šādu jautājumu risināšanā, kas saistās ar Eiropas Savienības eh, pilsoņiem, to tiesībām. Jāsaka, ka šeit mums jāpauž bažas attiecībā uz to, ka ļoti daudz vēl ir darāms šajā jautājumā. Esmu kāda atzinuma uh, autore Pilsoņu brīvību komitejā. Man jāsaka, ka esmu izstrādājis vienu lapspusi lielu priekšlikumu ar pieciem punktiem un saņēmu 74 grozījumu priekšlikums. Balsošana par manu atzinumu notiks 25. janvārī. Es ceru, ka lūgumrakstu komiteja izmantos pilnvērtīgi mūsu uh, ieteikumus, kas iekļauti manā atzinumā, un e, parādījušies ir tādi pretrunīgi veidi, pretrunīgas pieejas att, attiecībā uz konkrētiem jautājumiem. Ir atšķirīgas pieejas tādām jēdzieniem kā pilnvērtīgas tiesības, e, apvienojot ģimeni un ģimenes apvienošanu kā jēdziens. Uh, Eh, vienzimuma ģimene un līdzīgi jautājumi. Tad vēl, piemēram, dažas politiskās grupas ir pret ideju aicināt uzsākt eh, pārkāpumu procedūras pret dalību valstīm, ja tās neizpilda pienākums, ko tām uzliek līgums. Mēs zinām, ka Valians kundze jau pieminēja vienu šādu gadījumu Francijā attiecībā uz Romu iedzīvotājiem, un lielākās eh, domstarpības starp politiskajām grupām ir attiecināms uz pastāvīgo iedzīvotāju tiesību pielīdzināšanu tām tiesībām, kas ir citiem pilsoņiem, respektīvi Eiropas Savienības pilsoņiem. Mūsu politiskajā grupā, un šeit es varu teikt paldies par atbalstu arī no citām grupām, tātad mēs vēlamies formalizēt to, lai e, pastāvīgo iedzīvotāju tiesības tiktu tuvinātas tām tiesībām, kas ir Eiropas Savienības pilsoņiem. Nu, un tas ir tas pats paziņojums, principā pēc būtības, ko parlaments jau ir paudis iepriekšējos ziņojumos par pilsonību tā skaitā lūguma rakstu komitejas ziņojumu un Libe komitejas ziņojumu. Pēdējais eh, no tiem bija Opsolgačiks ziņojums 2009. gadā. Es tad eh, ceru, ka mūsu priekšlikumi Eh, tiks atbalstīti 25. janvārī Libe komitejā, ka tie tiks izmantoti un iestrādāti eh, lūgumrakstu komitejas ziņojumā un ka viss šis darbs ierosinās turpmāk pozitīvu at, eh, attīstību šajā jautājumā. Il, kolega Bosināru. Paldies, Bostināro kungs, tālāk. Doresc întâi să salut uh, conținutul raportului distins. Paldies, priekšsarētāji, es priecājos par šī ziņojuma saturu. Uh, kolēģi Valiants ir ļoti labi strādājusi. Un esiet pārliecināti, ka mūsu politiskā grupa jūsu visnotaļ atbalsta uh, attiecībā uz šo ziņojumu. Tāpat arī vēlos norādīt uz šo bagātīgo saturu. Šeit ir ļoti daudz labu ideju Tātad tiek runāts par tiesību īstenošanu, eh, kas mazinās šo atrautību starp eh, Eiropas Savienības eh, tiesību dokumentiem kā tādiem un cilvēkiem. Tātad šī atrautības ar reālo dzīvi un dokumentiem tiks mazināta. Līdz ar to es vēlētos arī pieminēt, ka šādā kontekstā, runājot arī par ekonomisko krīzi, un eirozonas glābšanu, ekonomisko pārvaldību un citām būtiskām šobrīd lietām, eh, ir arī pats par sevi saprotams, ka mums ir eh, šai kontekstā jārunā arī par eh, tiesību ievērošanu, pilsoņu tiesību ievērošanu lai netiktu runāts, ka Eiropas Savienība ir kaut kas tāls un uh, neieinteresēts, un uh, cilvēki tad vienkārši neies uz nākamajām vēlēšanām būtu ļoti labi, ja mēs pēc šī ziņojuma pieņemšanas organizētu pārunas ar komisiju par daudzajiem šķēršļiem, kas tiek pieminēti šajā ziņojumā, lai šie šķēršļi tiktu ne tikai uzskaitīti, bet arī konkrēti termiņi tik noteikti, līdz kuriem šiem šķēršļi ir eh, novēršami. Tādējādi tiks stiprināta arī parlamenta loma, aizstāvot eh, pilsoņu intereses. Un eh, gal galā šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs arī tādā kontekstā, ka mēs runājam ne tikai par Eiropas Savienības tiesībām, bet pamattiesībām, kas dažās dalību valstīs tiek vienkārši bradāts kājām. Piemēram, nākamā uh, nedēļā paredzēts debates par vienu no dalību valstīm, konkrēta situācija Ungārijā, un tā nav vienīgā dalību valsts par kuru būtu jārunā. Tā kā mums jāizmanto parlamentu rīcībā esošā vāra, lai izmantot eh, arī mūsu ietekmi uz demokrātiskajiem mehānismiem eh, Eiropā. Tādēļ paldies vēlreiz eh, Valians kundzei par jūsu darbu, un mēs ceram ar savu, saviem ieguldījumiem arī uzlabot situāciju. Un mums tagad ir zinām arī statistika. Tad tie,